Pirmām kārtām esmu saņēmusi no GOE uh, grupas uh, lūgt uh, nozīmēt locekļus uh, komitejās un delegācijās. Tas tiek iekļauts uh, šīs sēdes protokolā. Tā tad, ja nebūs iebildumi, tad šīs uh, nominācijas tiks.